Labrīt, dāmas un kungi! Esiet visi sveicināti Eiropas parlamentā, demokrātijas mājā, vienīgā institūcija. Vienīgā institūcija, vienīgā Eiropas institūcija, kur ievēl pilsoņi. Es sveicu jūs visus, katru deputātu, kurš šeit pārstāv savus līdzpilsoņus, Esiet sveicināti visi, saka priekšsēdētājs spāņu valodā, arī sveicu jaunos deputātus, gan arī deputātus, kas ir strādājuši šeit arī iepriekšējos sasaukumos, un tagad itāļu valodā priekšsēdētājs arī sveic visus. Atbilstīgi pantam, pieņems 26. Uh, septembrī, uh, attiecībā uz un un atbilstīgi 544. Uh, pantam otrajam punktam Eiropas uh, parlamenta regulā es atklāju pirmo plenāru sesiju Eiropas parlamentā pēc vēlēšanām. Un tad uh, uzklausīsim uh, arī mūzeķus un dziedātāju un aicinu tagad lūdzu visus piecelties kājās. alzarsi in piedi è una questione di rispetto, non, è, non significa condividere l'unione. Ir jāpieceļas visiem kājā, tas ir respekta un cieņa jautājums arī, kad uzklausām citu valstu himnas, ir visiem jāpieceļas. Ricordo. Vēlos atgādināt, ka atbilstīgi 14. pantam, 2. punktam Eiropas parlamenta regulā eh, parlamenta deputāts, kas eh, pagaidu laiku izpildu priekšsēdētāja amata eh, pienākumus, tā var notikt nekādas diskusijas, kas attiec uz priekšsēdētāju ievēlēšanu amata pārbaudi. Es vādu šo plenāru sēdi atbilstīgi Eiropas parlamenta, regul, atbi, Eiropas parlamenta regulai, uh, kas nosaka, ka uh, līdz šim esošais priekšsēdētājs uz pagaidu laiku vada plenārsēdi. Visi oficiālie dokumenti, kas veido deputātu ievēlēšanu pamatu, arī tiks nodots kompetentai komitejai, lai varētu pārbaudīt pilnvaras atbilstīgi 206. pantām Eiropas parlamenta regulā. Atbilstīgi pantām numur 3 otram punktam kamēr deputāta pilnvaras nav pilnībā pārbaudītas, kamēr vēl nav arī izvērtēti pārsūdzības un strīdas, deputāti ir pilnām tiesībām piedalās Eiropas parlamenta un tā institūcijas darbā, jo tas ir parakstījis deklarāciju ja par neatbilstību. Deputāti, kas veic pilnvaras, kas nav atbilstīgas Eiropas parlamenta deputātu pilnvarām atbilstīgi 7. pantam 20. 6. Eh, eh, septembrī pieņemto 1974. Eh, gadā par Eiropas parlamenta deputātu ievēlēšanu. Ja šādas pilnvaras tiek īstenos, kas nav atbilstīgs Eiropas parlamenta deputātu pilnvarām, tad viņi nevar kļūt par deputātiem. 29 deputāti, kas vēl nav parakstījuši neatbilstības deklarāciju, tiek aicināti to darīt nekavējoties. To var darīt šeit pie ķemicikla ieejas. Pretējā gadījumā rītdien viņi ne, nevarēs piedalīties balsošanā. Rīt no rīta e, notiks Eiropas parlamenta priekšsādātāja vēlēšanas atbilstīgi noteikumiem, kas ir paredzēti mūsu regulā. Atbilstīgi 15. pāntām, pirmajam punktam Kandidāti uz Eiropas parlamenta priekšsādātāja amatu ir jāprezentē saskaņā ar kandidātu uh, piekrišanu. Tas ir jāveic vienai politiskajai grupai vai vismaz 38 deputātiem. Tad o, kandidātu iesniegšanas uh, termiņš ir uh, līdz šī, šodienai pulkstens 22. Tālāk runājot par uh, astoņiem uh, novērotājiem. Par astoņiem balsu skaitītājiem tos tagad uh, izvēlēsimies uh, šeit izlozes kārtībā. Vai kāds vēlas tagad pieteikties runāt? Jūs vēlaties izteikties, par ko jūs vēlaties runāt? Par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju vēlēšanu? Tikai par to jūs varat runāt, ne par ko citu. Saskaņā ar reglamentā 5. pāntu un arī eh, saskaņā ar noteikumiem par akreditāciju es gribētos apsveikt visus deputātus, kas ir ievēlēti un kas ir šodien klāt. Bet, eh, diemžēl, dažiem ievēlētiem deputātiem nav ļauts ienākt zālē. Trīs katalāņu tautas pārstāvjiem, diemžēl, ir liekts tikt pārstāvētiem šajā namā. Šīm namām ir jāiestājas par demokrātiju, par cilvēktiesībām ja šis nams neņem vērā Katalonijas tautas balsojumu, tad šī nama ticamība arī tiek grauta. Tāpēc es aicinu jūs priekšādātāji nākt klajā ar paziņojumu šī nama ievēlēto deputātu vārdā, un šādā veidā jūs iedzīvināsiet demokrātijas un cilvēktiesību vērtības visā Eiropas Savienībā. Paldies! Procediamo. Turpinām. Turpinām tagad izlozēt astoņus balsu skaitītājus. Honorevole Jan Olbricht. Jans Olbrichts, vai jūs piekrītat piedalīties balsu skaitīšanā? Honorevole Pēter Jār. Pēters Jārs, vai jūs piekrītat kļūt par balsu skaitītāju? Honorevole Henrik Overgard. Eriks Overgārds Nilsens, vai piekrītat būt balss skaitītājs? Honorevole Jerzy Buzek. Jerzy Buzek, kungs, vai piekrītat būt balss skaitītājs? Tādējādi bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs būs viens no balsu skaitītājiem. Liels eksperts šajā jautājumā. Honorevole Bernard Guetta. Bernārs Guetta, vai piekrītat kļūt par balsu skaitītāju? E presente, sì. Vai esat šeit, zālē? Jā. Aleksandra Leslija Filips. Aleksandra Leslija Filips, vai piekrītat uh, kļūt par balsu skaitītāju? deve fare lo scrutatore, non deve fare il centrale. Jums ir uh, jākļūst par balss skaitītāju, nevis par futbola komandas vadītāju. Un tagad Barbara Tāler, vai piekrītat kļūt par balss skaitītāju? Sia. E presente, onorevole. Vai jūs esat šeit, zālē? Ah, ok, ok, ok. Yeah, yeah, yeah.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 ir sekojoši balss skaitītāji. Albrihts, Lurnābī, Jārkungs, tātad um, CD urnai, Overgārd AG urnā. Buzēks HK urna, Gveta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 aicina balsu skaitītājus, tad arī vērsties pie um, prezidentūras tribīnas. Balsošana notiks rītdien pulkstens deviņos no rīta. Tādējādi slēdzam plenārsēdi.